Priekšsēdētājs man ir aicinājis eh, viņu vārdā nolasīt eh, šādu paziņojumu. Godāmie kolēģi, eh, nākamā svētdiena ir starptautiskā sieviešu vardarbības apkarošanas diena. Ir jāatcerās, ka vardarbība pret sievietēm ir ikdienas parādība visā pasaulē, tā skaitā arī Eiropas Savienībā. Šī vardarbība nepazīst nekādas kultūras vai geogrāfiskas robežas. Eh, ļoti daudzas sievietes kādu reizi eh, mūžā ir cietušas no vardarbības ģimenē. Šāda eh, vardarbība var izpausties gan fiziskā, gan psiholoģiskā veidā, vai arī kā seksuāla izmantošana. Mums ir jācitē pamatiesību hartas pirmais pāns, kur ir runāts par cilvēka cieņu, par uh, tās aizsardzību. Trešais pāns - katram uh, cilvēkam ir tiesības uz uh, sava ķermeņa un dzīves neaizskaramību. Mums vajadzētu panākt visu iespējamo, lai minimālie standarti attiecībā uz upura aizsardzību tiktu ievēroti. Protams, ir pieņemtas dažādas vienošanās, bet mums vēl ir daudz, kas jādara. Mums ir eh, jāpieliek punkts šai vardarbībai. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina īstena līdz, vienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem. Ir jānodrošina vajadzīgie finanšu līdzekļi šo mēģu sasniegšanai. Eiropas Savienības iestādēm un pilsoniskai sabiedrībai ir jāstrādā kopā, lai izstrādātu globālu stratēģiju pret vārdarbību pret sievietēm. Tas ir paziņojuma beigas. Frau Gulat zur Geschäftsordnung. Par reglamentu Kolāco kundze. Priekšsēdētāja kungs. Manuprāt, ļoti interesanti, ka mēs šeit uzklausām deklarācijas pret vārdarbību pret sievietēm dienā, kad Eiropa padomi ir nolēmusi, ka Eiropas centrālās bankas valdē nebūs nevienas sievietes. Liels paldies! Es domāju, ka mums vajadzētu ievērot disciplīnu, un ja jūs piesakāties runāt par reglamentu, tad arī vajadzētu runāt par reglamentu. Es vēlētos sirsnīgi sveikt delegāciju no Šveices, kas atrodas klausītāju uh, tribīnēs. No Šveices uh, Nacionālās padomes sirsnīgi sveicam šo delegāciju. Arī padomas priekšsēdētājs ir klāt, un arī vairāk deputāti no Šveices ir šajā delegācijā.